Un tagad mēs liekam uz balsojumu pirmo ziņojumu, kas ir Iņigo Mendes de Vigo par lēmumu nesasaukt konventu, lai grozītu līgumus saistībā ar pārejas pasākumiem attiecībā uz Eiropas parlamentu sastāvu. Balsojums ir personāls, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Un pieņemts šis dokuments. Nākamais punkts ir balsojums par Menendez de Vigo ziņojumu par pārejas pasākumiem attiecībā uz Eiropas parlamenta sastāvu. 11. grozījums personāls balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. Turpinām ar trešo grozījumu par, pret, atturas, noraidīts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Divpadsmitais atkrīt. Tālāk ceturtais grozījums personāls balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot noraidīts. Piektais punkts, 14. grozījums sākam. E, par, pret, atturas, pieņemts. Otrais grozījums, personāls balsojums, sākam balsot. Visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. Un rezultāti ir, ka dokuments pieņemts tālāk, 13. grozījums atkal personāls balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais grozījums par pret atturas Noraidīts. Pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Jā, tik tiešām noraidīts. Sastais grozījums - personāls balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Rezultāts ir eh, kā teksts noraidīts. Septītais grozījums par pret atturas pieņemts. Deviņi atkrīt, tālāk desmitais grozījums, personāls balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. un teksts ir noraidīts tālāk par rezolūciju kopumā. Atkal personāls balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Un dokument teksts tiek pieņemts. Apsveicam referentu. Nākamais eh, balsošanas teksts ir balsojums par septiņiem rezolūcijas priekšlikumiem par situāciju Kirgistānā. Mums ir uh, Sala Frankas kunga mutisks grozījums. Eh, priekšsēdētāji šeit ir runa par mutisku grozījumu, ko iesniedza kolēģis Groks, un diemžēl viņš nevar būt šorīt kopā ar mums. Uh, un šis ir grozījums piektajam eh, punktam, un tas nozīmētu pēc atsauces uz 10. Eh, oktobra eh, vēlēšanām lasu angļu valodā stiprināt demokrātiju un politisko atbildību. Paldies! Paldies, vai kāds iebilst? Nē, neredzu, ka kāds iebilstu, tad mēs varam tā arī balsot. Kurš par? Pret? atturas pieņemts. Turpināsim ar pirmo grozījumu par pret atturas pieņemts. Tagad ir otrs mutiskais grozījums, ko piedāvām par to locīkungs. Lūdzu. Jā, priekšsēdētāja kungs, Tas ir mutisks grozījums par 13. punktu, kurā aicina komisiju, ievērojot uh, aktuālo situāciju, pārbaudīt, vai ir nepieciešams sniegt humāno palīdzību. Paldies, vai kāds iebilst? Neredz, ka kāds iebilstu, tāpēc varam balsot par, pret, atturas, pieņemts. Tagad mēs varam balsot par kopumā rezolūciju, kurš par, pret, atturas atturas pieņemts. Tagad balsosim par rezolūcijas priekšlikumu, kur ir iesnieguši sešas politiskās grupas par elektriskiem automobīļiem. Trešais grozījums par, pret, atturas noraidīts. Tagad eh, ceturtajā pāntā ir dalītais balsojums. Balsosim par to, un pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta, otrā daļa par, pret, atturas pieņemta. Sestajā pāntā ir pirmais pārskatītais grozījums, un tur būs personāla balsojums. Sākam balsot! Everybody's... Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Un tas ir noraidīts. Tagad sastajā pantā joprojām ir vēl viens balsojums divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīta. Labi, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Un jā, tas ir noraidīts. Septītais pāns. Par to ir atsevišķs balsojums. Balsojam, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Astotais pants, otrais pārskatītais grozījums par pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts. C apsvērumā grozījums divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemta arī pieņemta. Tagad balsosim par rezolūciju kopumā. Par, pret, atturas, pieņemts. Apsveicu rezolūcijas sastādītājus. Is... Nākamais uh, darbkārtības punkts ir rezolūcijas priekšlikums, kur iesniegus ekonu komiteja par mehānisko transporta līdzekļu grupālā atbrīvojumu regulu. Un mēs balsosim par uh, rezolūciju kopumā par, pret, atturas, arī pieņemts šis teksts un uh, arī apsveic autors. Nākamais ir Pēterlis kunga ziņojums, komisijas paziņojums par vēža apkarošanu, Eiropas partnerība. Par to mums jābalso kā par nākamo, un arī šeit mēs varam balsot par visu rezolūciju kopumā par pret atturas pieņemts. Apsveicu mūsu referentu Pēterlis kungu. Nākamais darbkārtības punkts, par ko jābalso, ir Tojas kundzes grozījums - informācijas un sakaru tehnoloģija intensīvāka izmantošana, lai sekmētu pārēju uz energoefektīvu ekonomiku, kas rada zemās ogakļa emisijas. Un sāksim balsot ar 55. E, pāntu, tas ir dalītais balsojums, tātad divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta, otrā daļa par, pret, atturas pieņemta Es domāju, ka mums ir jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Un rezultāts ir tāds, ka tā ir pieņemta ar piecām balsīm atšķirību. Tagad uh, eh, 61. Tātad 61. pants. Atsevišķas balsojums par pret atturas atkal, manuprāt, jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un rezultāts tas ir pieņemts. Tagad balsosim par rezolūciju kopumā. Kurš par, pret, atturas, pieņemts. Apsveicu Tojas kundze. The... Nākamais uh, ir balsojums par Prodīkunga ziņojumu Komisijas Baltā grāmata - adaptācija klimata pārmaiņām, iedibinot Eiropas rīcības pamatprincipus. Tomēr pirms balsošanas gribētu dot vārdu referentam Prodīkungam. Lūdzu, Prodīkungs, jums vārds. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Dargie kolēģi un kolēģis. Klimata pārmaiņas. Tas ir patiesi apdraudējums. Un uh, mums jāsaskars ar šo problēmu, neskatoties uz to, cik dažāda ir klimata pārmaiņu ietekme uz mūsu pārstāvētajiem reģioniem. Klimata pārmaiņām ir plaša un dziļa ietekme arī uz ekonomiku mūsu valstīs. Jau pagātnē esam runājuši par to, ka ir nepieciešama tāda tā kā lielāka taisnīguma pakāpe. Mums jārunā vienā balsī Eiropas Savienībai jāuzņemas vadošā loma apkarojot klimata pārmaiņas. Citādi piedzīvosim plašas sociālas un ekonomiskas uh, izmaksas. Jāatzīst tas, ka uh, vietējās un reģionālās iestādes uh, e, uzņēmsies vadošo lomu, uz to ir jāiet, un tās arī uh, nodrošinās uh, tehnoloģiskā progresa plašāku ieviešanu. Dalībvalsts un komisija uh, aicinam uh, privātās un publiskās partnerības plānus veicināt, lai varētu visus plānus īstenot. Katrs kvadrātmetrs mūsu valstīs, uh, par to jārūpējas, mums jāaizsargā augsne, jānovērš augsnes erozija kā arī jāstrādā, lai uh, novērstu negatīvu uh, ietekmi, uh, eh, gruntsūdeņas piesānošanu un tā tālāk. Šādai piemērošanai patiesi jābūt iespējamai. Un visām citādi vēlos sirsnīgi pateikties visiem tiem kolēģiem, kas strādāja, lai šis ziņojums būtu veiksmīgi sastādīts. Paldies! Grācies, Paldies, Brodī kungs! Tagad mēs balsosim par pirmo grozījumu divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. 41. pāns par pret atturas. Mums ir jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Un tas ir pieņemts. Otrais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 305 pret 295. Tagad pāriesim pie 67. panta par pret atturas. Man liekas, ka atkal jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad uh, Trešais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 68. pāns par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 297 pret 293. Pavisam cieši balsojums. Tagad uh, ceturtais grozījums par pret atturas. Atkal jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Nē. Tad sākam balsot. Joprojām var balsot, vai tagad visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Kāds būs rezultāts? Šoreiz tas ir pieņemts ar plašāku vairākumu nekā iepriekš. 73. pāns dalītais balsojums, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Everybody's... Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Un tas ir pieņemts. Tagad mēs varam balsot par rezolūciju kopumā, kurš par, pret, atturas pieņemts. Un vēlreiz apsveicu Prodīkungu. Item... Nākamais darbkārtības punkts ir balsojums par Kocelīno kungas ziņojumu kopienu finanšu interešu aizsardzība, krāpšanas apkarošana. Mēs uh, Balsosim tagad par pirmo grozījumu, tas ir personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Un tas ir noraidīts. Tagad balsosim par rezolūciju kopumā, par, pret, atturas, pieņemta. Apsveicu Kocolīno kungu. Nākamais punkts - balsojums par Deutsche Kunga ziņojumu Eiropas Investīcija bankas 2008. Eh, gada pārskats. Balsosim par rezolūciju kopumā par, pret, atturas, pieņemts. Un eh, pēdējais eh, balsojums šodien. ir rezolūcija priekšlikumi par eh, janvārī un martā notikušajiem nežēlīgiem slaktiņiem Nigērijā, Džosas apkaimē. Have... Es uh, saprotu, ka ir daži mutiskie grozījumi. Pirmais uh, - Kīls Nielsens kundzes grozījums. Merci, Paldies, priekšsēdētāji kungs, kā jau es teicu diskusiju laikā, es piedāvāju uh, mutisku papildinājumu sastajam paragrāfam, tas ir sekojoši. Aicina Nigērijas varas iestādes uh, pieņemt dažu, uh, apstrīdēt dažu uh, Nigērijas uh, vadītāju uh, lēmumus. Uh, kas ir saistīti ar to, ka notiesātie tiek sodīti ar nāvu, lai atbrīvotu cietums. Tas ir um, cilvēktiesība pārkāpums un aicina dažu federālo valstu uh, guvernorus atsaukt uh, šo lēmumu un pievienoties moratorijām attiecībā uz uh, nāvas uh, sodu. Uh, jo šis lēmums ir starptautisks un Nigērija tam ir pievienojusies. Paldies! Vai kāds iebilst? Es eh, neredzu, ka kāds iebilst, tāpēc mēs varam balsot par, pret, atturas, pieņemts. Tagad Kačmaraka kungs vēlas uh, izteikt savu mutisko grozījumu par septīto pāntu. Lūdzu, Kačmaraka kungs, jums vārds. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Runas brīvība, reliģijas brīvība. Tie ja tas ir lietas, kas ir daļas no dialoga starp Eiropas Savienību un Alžīriju. Un tam jānot, par to jārunā arī politiskā dialoga un par, pret, attur. Jūs varam pieņemt tātad šo būtisko grozījumu par, pret, atturs, pieņemts. Tagad balsosim par rezolūciju kopumā par, pret, atturs, pieņemts. Okay, yeah, yeah, yeah. So, colleagues... Tātad, kolēģi, nu tagad ir 11.30, mums ir apmēram 25 minūtes palikuši līdz brīdim, kamēr ASV vicepriekšādātājs Baidenkungs ieradīsies pie mums. Un mans ierosinājums ir šāds. Mēs varam tagad ķerties pie balsu skaidrojumiem līdz bez 5.12, bet godātie kolēģi, lūdzu nāciet atpakaļ bez 10.12, lai varētu uzklausīt uh, vicepriekšādātājs vicepriekšēdu, un lai mēs varam tā tad sveicināt, sveikt mūsu vidū Bidenkungu. Paldies!